Kolēģi, buonasera. Apriamo questa. Labdien, kolēģi. Sāksim šo sanāksmi, mūsu komitejas sanāksmi. Un mēs ievēlēsim priekšsēdētāju, kā arī četrus priekšsēdētāju vietniekus. Paldies, ka ieradāties uz sanāksmi un bez liekas kavēšanās došu vārdu Jākungam, kurš izteiks pirmo priekšlikumu. Paldies! Es gribu no tautas partijas, kā priekšsēdētāju, izvirzīt Emīniju Macūniju un lūdzu izteikt viņai uh, atbalstu un ievēlēt par priekšsēdētāju. Paldies! La kolega Piter Jārči, sono altri kandidāti. Paldies manam kolēģim. Vai ir vēl kādas kandidatūras uz priekšsēdētāju amatu? Ja ne, tad balsosim aplaudējot. Ringrazio i kolēģi. Paldies, kolēģi! Un tagad mēs pāriesim pie balsošanas nākamajiem kandidātiem. Vecākā priekšsēdētāja vietnieka amatam ir izvirzīta ir izvirzīta pa Dēlī kundze. confesso un bel fuori programma, quindi sono molto contenta e ringrazio. Es esmu pateicīga Jāni kungam no Tautas partijas delegācijas par šo jauko dāvanu. Tas ir lielisks sākums šī sasaukuma uh, otrajai pusē un man kā priekšsēdētāju šai komitejā. Tātad. Paledeli kundze ir pirmā kandidāte uh, pirmās uh, priekšsēdētāja vietnieka amatām. Ja nav citu kandidātu, tad balsosim aplaudējot. Otrais priekšsēdētāja vietnieks, otrā kandidatūra ir Majas kungs. Vai ir citi kandidāti? Šķiet, ka nav. Tātad balsosim aplaudējot. Mairkungs ir ievēlēts. Trešais priekšsēdētāja vietnieks Itur Gaju kungs. Vai kādi citi kandidāti šim amatam? Ja nē, tad balsosim atkal aplaudējot. Tātad tur Gaiva kungs ir e, ievēlēts, un ceturtais un pēdējais kandidāts priekšstādātāja vietnieku amatu Pozesku kundze. Vai ir kādi citi kandidāti? Ja nē, tad balsosim aplaudējot. Pazesku kundze ir ievēlēta. Vēlos lūgt priekšsēdētāju vietniekus pievienoties man prezidijā. Palievēlī, Maiera kungs, es atvainojos, ka nevar šodien būt klāt šajā sanāksmē. viņam sanāca aizķeršanās eh, ceļojot uz Briseli. Bast arī Bastināru kungs, Sākona kundze, Salavarakus kungs arī atva atvainojas, ka nav varējuši ierasties uz šo sanāksmi. Lielas paldies visiem par balsošanu! Tātad mēs esam izpildījuši savu pienākumu. Un man liekas, ka Jārkungam ir kas sakāms. Jā, priekšstādās kundze, es gribētu sveikt jauno prezidiju arī vēlēšanu. Un ceru, ka ilgā un arī uzticības pilnā sadarbība turpināsies arī nākošos uh, divus apus gadus, un es domāju, ka mēs esam nozīmīgākā komiteja, esam tieši saistīti ar pilsoņiem un uh, tieši izskatām sūdzības. Domājam, ka esam laba komanda, labi eh, strādājam, un es domāju, ka mēs uh, kā komiteja šajā mm, smagajā darbā atbalstīsim mūsu prezidiju un ceram, ka sagādāsim jums maz problēmu un ceru uz ļoti veiksmīgu sadarbību. Paldies! Nessun altro vuole prendere la parola? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Vēlreiz Paldies visiem, ka uzticējāt man priekšsēdētājs amatu šajā komitejā. Un es centīšos eh, attaisnot jūsu cerības un pildīt savus pienākumus šajā sasaukumā. Es ceru, ka šī parlamenta sasaukuma otrajā pusē mēs varēsim izmantot pieredzi, kas, ir izm kas mums uh, ir, ko mēs esam iegūši pēdējo divu ar pus gadu laikā, un tas uzlabos mūsu vispārējo sniegumu un ļaus mums daudz efektīvāk uh, izpildīt mūsu pilsoņu vēlēšanās. Es pieņemu, ka jūs man sniegsiet atbalstu, veicot manas ikdienas pienākumus. Un uzticēsieties man tieši tāpat, kā jūs to izdarījāt tagad. Un, protams, kā arī darbinieku komanda man palīdzēs eh, šo pienākumu veikšanā. Ja nav citu jautājumu, tad man nekas cits neatliek, kā pasludināt šo sanāksmi, sanāksmi par slēgtu. Mūsu nākamā sanāksme būs 26. februārī. Paldies, kolēģi! Lai jums jauka atlikusī diena!